Atsākam sēdi vakardienas protokols un pieņemtie dokumenti ir pieejami. Ja iebildumu nav, tad līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Pārējām pie